2017. gada jūlija uh, sēdes turpināšanu. Tātad uh, šī sēdes protokols ir pieņemams un, uh, ja nebūs nekādi vērojami iebildumi, tātad tāda nav, tad.